pelnījušas. Man ir bail, ka nākotnē varētu aizliegt arī, pla, arī papīra krūzīšu izmantošanu, tāpēc, ka tur ir nedaudz plasmasas. Mums jādomā to, ko var aizstāt un kur ir alternatīvas. Paldies! Paldies! Um, tālāk um, nākamais runātājs ir Andrija Kungs. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, jau gribētu apsveikt uh, Rīsas kundzi ar lielisko ziņojumu. Skaidrs, ka darbojamies steidzamības apstākļos, planēta ir apdraudēta, un arī mēs visi, mēs esam radījuši vēl vienu kontinentu, ko veido plasmasas atkritumi. Un tas ir trīsreiz lielāks nekā Francija. Mums ir jāpārdomā mūsu ekonomiskais modelis, ir jādomā par mūsu ekosistēmu nākotni, par bio daudzveidību un arī par uh, cilvēku kā sugas pastāvēšanu ir jāpiemēro aprites ekonomikas principi. Ir jāatsakās no šīs neoliberālās loģikas, kas eh, tikai arvien vairāk cenšas vairot patērišanu. Ir jādomā par mūsu bērnu nākotni, un mums ir jādarbojas eh, saskaņoti. ir jārisina plasmasas klātbūtne vidē un Te pašā laikā arī mūsu parlamentā ir jāaizliedz salmiņi un plasmasas pudeles, lai mēs varētu radīt piemēru, sākot paši ar sevi. Šuika asszony következik. Paldies! Tālāk viena minūte. Šuicis kundzei. Paldies, mēs dzīvojam plasmasas laikmetā un neviens to nevar noliegt. Mēs esam sarasojuši 80 eh, miljārdus eh, tonu plasmasas pēdējo 65 gadu laikā un 60 eh, miljonu tonu atkritumu tā skaitā. Tiešām tas ir pats, kas ir pelnījis mūsu vislielāko uzmanību. Es piedalījos trialogu sanāksmēs, ko vērtēju pozitīvi. Es ceru, ka arī balsojums līdz ar to būs pozitīvs. No plasmasas produktiem, vienreizējiem produktiem ir jātiek vaļā. Vairāk kā 50% no atkritumiem, kas nonāk jūrā, sastāv tieši no šādiem produktiem, ir jāmeklē alternatīvas. Alternatīvas ir svarīgas. Un tur, kur tās ir pieejamas, eh, tad jāpanāk, lai tieši tās aizstātu plasmasu. Šeit pavērās iespēja jaunām darba vietām, pateicoties inovācijām šajā jomā, tāpat arī jauni produkti ieplūdīs tirgu. Es viennozīmīgi atbalstu šo iniciatīvu, šo direktīvu kopumā, un es eh, ceru, ka tā tiks arī iedzīvināta laibalstu tiesību aktos pēc iespējas drīzāk. Paldies, tālāk Kristofs Hansens, daudz partijas vārdā, vienu minūtu lūdzu. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bez mikrofona. Yes, please turn Runātājs nav izslēdzis mikrofonu. Tagad šķiet, ka mikrofons ir ieslēdzies. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad uh, mūsu patērētāju uh, sabiedrībā vienreizie plasmasas produkti ir kļuvuši par pašu par sevi saprotošu lietu, bet reizēm no šiem paradumiem jāatsakās. Tādēļ ir svarīgi, lai nākotnē visi produkti, kuros ir plasmasa, uh, bet kuriem ir alternatīva, tiktu aizliegti. Kas attiecas daļbalsta atbildību, es būtu vēlējis augstākas ambīcijas. Uh, Uh, kvotu samazināšanu, ko mēs ierosinājām uh, atkritumiem, uh, atkrist, arī saistībā ar iepakojumu, diemžēl nav pieņemta. Nu, tā ir garām palaista iespēja. Nu, es pirms mēneša pirmais kļuvu par tēvu, un um, es vēlos skatīties acīs savam, savam dēlam un, un sacīt viņam, ka esmu sarūpējuši viņam labāku planētu. Nu, tādēļ šie pasākumi varētu būt tikai pirmais solis pareizajā virzienā, lai samazinātu plasmas atkritumus arī turpmāk. Paldies! Līdz ar to tad eh, visi oratori ir izteikušies un apsveicu jūs ar eh, jaunpiedzimušo. Tagad eh, brīvais mikrofons. Katram pa minūtē, ja iemanīsties pieturēties pie šī te grafika, tad būs iespēja izteikties visiem. Jā, paldies priekšstādātājiem. Un mēs esam jauna patērētāja paudze, saka Mecolas kundze. Mēs aizvien labāk apzināmies, cik lielu kaitējumu vidēji sastāda uh, šie plasmas produkti, un mēs esam pēdējā paudze, kas reālā varētu kaut ko darīt līdz labām. 75% no šiem plasmas produktiem nonāk jūrās un okeānos, patiesi no naudas, no, pareizāk sakot, no Gauzo salas vidusjūras vidū. Un mēs redzam plasmasas kalnus mūsu piekrastēs, protams, tās uh, uzturā patērē arī zivis. Tā turpināties nedrīkst. Lēmums uh, liekt šādu produktu apreti stāsies spēkā 21. gadā. Uh, Tas ir labs plats solis pareizajā virzienā. Tomēr eh, likumdošana jau nav pašmērķis. Izmaiņām jānotiek individuālā līmenī. Nelielas izmaiņas, kuras varbūt ar aci nevar pamanīt, bet kas panāks vērtīgu rezultātu beigās. Nedrīkstam eh, izniekot laiku, ja, ja rīkojas tagad. Paldies, eh, Džulija Vorda. Nākamā viena minūte, lūdzu. Uh, thank you. Paldies, priekšstādētāji kopējais atkritumu apjoms strauji pieauga um, visā pasaulē. Tas turpina pieaugt šeit Eiropas Savienība aptuveni 3,5 tonnas uz uh, cilvēku ik gads tiek saražots visās valstīs, tā skaitā vairāk kā 300 kg uh, tātad pašmāju atkritumu uz katru cilvēku. Visas pieejamās projekcijas liecina par to, ka šis pieaugums pasaules līmenī turpināsies vismaz līdz 30. gadam. Un Eiropā nu, faktiski netiek nodalīti at, at, at, ietekmi uz ekonomiku. Vienreizējie ja plasmasas um, produkti sastāv aptuveni pusi no visiem atkritumiem, kas nonāk jūrās. Nākamā 28 valstīm šeit parlamentā, bet mums visiem ir viena māja, viena planēta, viena zeme, un jaunieši to apzinās ļoti labi, un viņiem vienreiz pietiek. Viņi iziet ielās un pieprasa, lai mēs uh, mainītu pastāvšo lietu kārtību. Aicinu jūs visus atbalstīt viņu klimata streikus, viņu nākotnē veltītās piekdienas demonstrācijas. Ja mēs viņus neklausīsimies, tad nākotnē viņi mūs arī ne, neievēlēs. Lielas paldies, Fenigela kungs, tālāk arī jums viena minūte, lūdzu. Liels paldies! Šī ir joma, kurā Eiropas Savienībai tiešām vajadzētu koncentrēties un strādāt. Uh, šī joma, kur valsts pašas par sevīm vienotnē neko pa, nespēja panākt. Es dzirdu šo frāzi - aizmest, izmest. Nu, šī frāze vairs, nu, mēs nenīkstam to pievērtāts, sakot, izmest. Mēs reiz pirms priekšdomājam izmest mīskastē, to tālāk aiz, aizvedīs uz kādu poligonu vai. vai Um, vai kur citur, bet nekur jau šie atkritumi nepazūd. Tas ir jāsaprot. Mums ir jāpadomā rūpīgi par to, ko mēs izmantojam ikdienā Pašiem sev jāuzdod jautājums, kad es kaut ko izmetu, kur tad tas gala beigās nonāk? Mēs nedrīkstam tik aprobežoties ar šo jautājumu. Uzņēmumu, kas ražo šīs lietas, šos priekšmetus arī viņiem jāuzdod šis jautājums pašiem sev, un mums jāpanāk tas, lai viņi būtu spiesti uzdot šo jautājumu. Ehm, mēs dzirdam daudz par jauniešiem, kas ko, ko mums, mums pieprasa. Mums jāslavē savas vecmāmas un vecvecmāmas. Viņi zina, ko nozīmē pārstrāde un, un, eh, un atkārtot izmantošana, pirms jau šie termini tika izmantoti un vispār izgudroti. Mums paldies eh, Šoidrobas eh, kundze, arī jums viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, dārgie kolēģi! Arī es līdznotaļ atbalstu panākto uh, iznākumu trialogu sanāksmēs. Ir arī zīmīgi, ka te vai visu politiskā spektra pārstāvu to atbalstīt. Mums ir nepieciešams uh, būt draudzīgākiem pret vidi, jātaupa uh, dabas resursi, kaut kā tie nav neierobežoti. Jā, lai izvēlētos uh, to, ko es pērku veikalos, es vēlēšu uh, mēģinu izvēlēties produktu, kurš nav ietīts plasmasā, kurš nav plasmas iepakojumā kas ir vidē draudzīgs. Es eh, ceru, ka šim piemēram sakos arī citi. Un esmu gandrīt, ka Eiropas eh, parlaments eh, atbalsta to, ka jāierobežo, piemēram, plasmas pudeļu apriti un citu vienreizēju plasmas priekšmetu apriti. Šīs tiesībāks uzliks saistības ražotājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un es esmu lepna, ka Čehijas republika ir viena no tām valstīm, kur uh, ir viena no visaugstākajiem atkritumu pārstrādes eh, rādītājiem - vairāk kā 800%. Paldies! Eh, tālāk eh, nākamajam runātājam. Fērjau. A következő felszólalónk akkor Sean Kelly parancsoljon. Sean Kelly, lūdzu. senhora presidente peço desculpa por este momento. senhor vice presidente eh, antecedendo esta proposta de diretiva tivemos já relatórios. Lielas paldies, atvainojos, ka aizkavējos, saka Fārijo kungs. Pirms eh, šī tiesība akta mums bija ziņojumi, atziņojumi attiecībā uz tātad eh, vidas stratēģiju, un šis dosie skata tātad šos atkritumus ne tikai kā problēmu, bet arī kā izēju resursu ir nepieciešams kaut ko darīt, vai, lai nebūtu papildus blākņi. 80% no atkritumiem jūrā ir tieši plasmasa. Mums ir nepieciešami inteliģenti risinājumi, jāmeklē alternatīvas, tur, kur tādas pastāv. Mans priekšlikums NV komitejā bija tāds, ka vajag saistošas mērķus, tas neizgāja cauri, bet, nu, žēl, ka tā katrā ziņā Ir nepieciešami steidzami risinājumi, ar kuriem tiks ierobežots atkritumu apjoms. Tika pieminēti baloni, kas beigās netika iekļauts šajā sarakstā, bet tie arī bieži nonāk ūdeni. Nu, tā kaut kas būtu jādara un katrā ziņā jāpanāk, lai dalību valstīm būtu saistoši mērķi un līdz ar to šie ambiciozi mērķi, kas direktīvā tiktu ievēroti. Képviselő úr, Zdrojevski úr következik, Bogdan Zdrojevski, egy percre parancsoljon öné a szó. Ja.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 Jāatzīst, ka priekšlikums ir ļoti labs, bet eh, debatas tādas nevisai. Manuprāt, mēs piemirstam ko ļoti svarīgu. Mums trūkst ceļa kartes, kur būtu skaidri parādītas, kādas ir prioritātes. Ir nepieciešama kaut kāda lietu kārtība, secība. Mani satrauc šis te secības trūkums nav arī pietiekama atbalsta labāko prakšu apmaiņai. Trūkst arī saskaņotu tiesisko risinājumu, lai dalībvalstu veiktais būtu tiešām iedarbīgs. Tāpat arī trūkst eh, izglītības eh, sabiedrībā un nav konsekvences eh, cenšoties sodīt piesārņotājus. Paldies! Šons Kelijs noslēgs brīvā mikrofona procedūru. Lūdzu! Es Nu, jau kādu laiku esmu piedalījies diskusijās par šo jautājumu zivsaimniecības komitejā. Un man ir prieks arī par šo pēcpusdienu pieņemto rezolūciju. Mūsu komiteja, protams, ir ļoti svarīga domājot par uh, plastmasu, jo liela daļa plastmasas nonāk jūrās, zivju vēdaros, nogalina zivis un piesārņo ūdeņus. Nu, un, protams, ka problēmas rada arī pamesti zvejas rīki. Uh, Tās ir problēmas, kas jārisina, un man ir tiešām prieks, ka mēs koncentrējamies uz tādiem ātriem risinājumiem, proti vienreiz lietojamos plasmas produktus var aizstāt ar citādiem produktiem, un tas ir ļoti tāds saprātīgs risinājums. Te pašā laikā ir jāliek saprast arī ražotājiem, ka plasmas piesārņojumi ir jāpieliek punkts. Izmantotā plasmas ir jāsavāc, jāizmanto vēlreiz, ir jādara viss iespējamais, lai mēs izskaustu plasmasas piesārņojumu vidē pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Un tagad lūdzu komisijas vice priekšsēdētājs Timermans. Paldies priekšsēdētāji! Uzklausot deputātu komentārus. Es eh, apdomāju to, cik eh, unikāli, ka visu veidu politiskie spēki ir daudz maz vienisprātis par šo priekšlikumu. Kā labējie tā kreisie spēki. Nu, un jautājums ir, kāpēc mēs tik ātri esam spējuši nonākt pie šī rezultāta. Nu, lūk, piemēram, pirms gadiem, trim, četriem tā galīgi nešķita. Uh, Pēc pateicības vārdiem ziņotājai un līdzlikumdevējiem es domāju, ka ir vērts pieminēt arī tos visus, kas uh, palīdzēja radīt šo steidzamības sajūtu plašākā sabiedrībā, jo tas ir tas galvenais dzinulis, kas mūs virza. Sabiedrībā valda uzskats par to, ka jārīkojas ir steidzami. Tika piesaukta plasmasas zupa, uh, Tāpat tika runāts arī par tiem, kuri bija pirmie, kas atklāja šo problēmu jūrā, ir Davida Attenboro mm, lieliskais raidījums, kas ir ievērojami ietekmējis sabiedrisko domu. Arī plašsaziņas līdzekļi dara savu daļu darba, vairojot informētību un vairojot apzināšanos sabiedrībā. Tāpat redzam arī NVO spēku, kā Eiropā, tā citur. Akadēmiķi arī ir spēlējuši savu lomu, domājot par jauniem risinājumiem. Uh, Nu, lūk, tā kā ir skaidrs, ka tas ir ievērojams sasniegums, eh, domājot par to, kāda ir šā brīža nostāja plasmas jautājumā. Bet es piekrītu arī tiem, kuri teica, ka šis ir tikai pirmais solis, tas ir pats sākums. Mēs, protams, varam paši sevi apsveikt, bet te pašā laikā jāpaturprātā, ka vēl priekšā ir ļoti garš ceļš, kamēr nonāksim pie aprits ekonomikas. Un tas ir ļoti būtisks un arī unikāls solis. Ir jāņem vērā viss plasmasas dzīves cikls. Un tas ir atzīts eh, globālā līmenī. ANO par to vienmēr tiek vaicāts. Āzijas valstīm ļoti interesē tas, ko mēs darām, tāpat arī Latīņamerikas valstīm. Nu, tā kā, lai gan mūsu radītais piesārņojums varbūt ir neliela daļa no kopējā, tomēr uh, mūsu izmaiņām ekonomiskajā modelī ir globāla ietekme. Mūsu veiktās izmaiņas radīs izmaiņas arī citur. Nu, tā kā mums nevajadzētu būt pieticīgiem, domājot par savu lomu. Ja mēs varēsim radīt ilgtspējīgāku ekonomiku pie mums, tas pozitīvi ietekmēs arī citas pasaules daļas. Un plasmasas piesārņojums ir kas tāds, kas skar daudzas valstis un daudzas reģionas visā pasaulē. Ne tikai mūsu. Gribu pateikt, ko ļoti skaidri. Tam, protams, būs ietekme arī uz iepakojumu. Plasmas iepakojumu esam iekļāvuši priekšlikumā, tam būtu jābūt otrais pārstrādājumam vai vairāk kārt izmantojumam līdz 30. gadam. Mēs gribam iet vēl tālāk. Mikroplasmas ir milzīgs izaicinājums. Tas ir apdraudējums veselībai. Un um, no sākuma mums ir jāpanāk, ka šī plasmas neparādās produktos, kur tā nav nepieciešama, piemēram, mazgāšanas līdzekļos, kosmētikā. Uh, Nu, un tad pēc tam jāpievēršas tiem produktiem, kur mikroplasmas ir nepieciešama un jādomā par alternatīvām, piemēram, riepas, viens no sliktākajiem piesārņotājiem. Nu, lūk, tā kā šīs ir tās lietas, kas vēl vien būs jārisina, lai kāds arī nebūtu komisijas nākamais sastāvs. Nu, lūk, esmu pārliecināts, ka tā kā lielākā daļa visu politisko spēku ir vienasprātis šai parlamentā, esmu pārliecināts, ka arī nākamajai komisijai, nākamajam parlamentam un nākamajai padomē šis jautājums būs tikpat svarīgs. Paldies! Lieliski redzēt jūsu dedzību un apņēmību, saka priekšādātāja. Un tagad lūdzu vārds atkal ziņotājai Rīsas kundzei. Un vēlreiz apsveicu jūs. Paldies! Nu, ir skaidrs, ka atslēgas vārds šeit ir kopā. Gribu teikt paldies visiem kolēģiem, kas ir atbalstījuši manu ziņojumu. Uh, Brexitu atbalstošajiem kolēģiem nu, gan izvēl gribas paust nožēlu. Viņi runāja par eh, šo iniciatīvu radīto darba vietu zudumu, bet, nu labi, tās jau ir pavisam citas debates. Es uh, gribētu atsaukties uz Kenediju, kurš 63. gadā norādīja, ka problēmas, ko ir radījuši cilvēki, cilvēki var tās arī atrisināt. Nu, tā kā neviena cilvēka radīta problēma nav pārāk liela mūsu spējām to risināt. Un gribu atsaukties arī uz eh, Timermana kunga teikto. Eh, mums ir tiešām ir jābūt eh, tam motoram, dzinulim, kurš parāda, kādi tad ir risinājumi. Nagyon köszönjük képviselő asszony, és ezzel a vitát lezárom. Paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo jautājumu. Un vēlāk, pulksten 5. šodien arī balsosim. Kolēģi, ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir eh, Mihaila Turkanu ziņojums Eiropas Savienības mēslošanas līdzekļi. Nu, un, protams, kā ziņotājs būs pirmais runātājs, viņam ir četras minūtes laika, lūdzu. Mulțumesc, doamnă președintă! Dragi colegi, dragi raportori din umbră! Paldies, priekšādātājiem! Kolēģi, nu, referenti! Es domāju, ka mēs esam lieliski pastrādājuši. Kopā mums ir izdevies eh, pabeigt šo ziņojumu vēl šī sasaukuma laikā. Rezultāts ir mana, jūsu un arī dažādo ražotāju organizāciju kopīga darba rezultāts. Mēs visi iesaistījāmies Visi devām savu pienesumu šī ziņojuma sagatavošanā. Ziņojums tā rezultātā ir korekts, saskaņots un pilnīgs. Divus gadus cīnījāmies, lai gūtu atbalstu idejām par um, ražotāju, lauksaimnieku un arī mūsu nākotnes aizsargāšanu. Un tagad redzam rezultātus. Ceru arī uz jūsu pozitīvu balsojumu esam veduši intensīvas sarunas ar trim prezidentūrām, ar Igānijas un Bulgārijas prezidentūrām. Tur bijām jau pavisam tuvu vienošanās panākšanai. Un ceturto trilogu noslēdzām Austrijas prezidentūras laikā pagājušā gada novembrī, un tad arī parādījām, ka esam gatavi iziet uz kompromisu, lai vienotos. Es gribu izmantot izdevību un pateikties Austrijas prezidentūrai. Bija daudz ļoti saspringtu brīžu un sanāksmju, bija daudzi brīži sarunās, kas bija ļoti uh, saspringti, un ja kādam šķiet, ka šis bija tāds ļoti vienkāršs dosie, tad eh, varu teikt, ka tas ir maldīgs priekšstats. Pēc tam, kad eh, šis ziņojums stāsies spēkā, visi lauksaimniecības nozarē gūs no tā labumu, un tāpat arī patērētāji. Jaunie tiesību akti aizstās vecos, Un uh, iekšējais tirgus būs atvērts dažāda veida mēslošanas līdzekļiem. Tā ir daļa no aprīķis ekonomikas pakotnes, un um, tas, tas ir arī atvērtas durvis dažāda veida mēslošanas līdzekļiem. Šobrīd uh, puse no mēslošanas līdzekļiem ir tādas, ko neatiecas pašreizējie tiesību akti. Tikai 5% no bioloģiskajiem produktiem tiek pārstrādāti, lai izmantotu tos kā mēslojumu. Nu, un šī tiesība akta mērķis ir no 5% to palielināt līdz 30%. Vairāk nekā 6 miljonus tonu fosfātu šobrīd katru gadu importē Eiropas Savienībā. mēs varētu izmantot uh, dažādu veidu atkritumus, uh, dzīvnieku blakus produktus un arī pelnus, lai ražotu mēslojumu. Atsakoties, piemēram, no fosfāta un kadmija mēslojuma, tādējādi mazinot apdraudējumu veselībai un videi. Kadmija un fosfāta slieksnis būs 60 mg kilogramu. Pēc trim gadiem, kad eh, tiesība akts stāsies spēkā pēc tā pieņemšanas. Rezumējot, Eiropas patērētājiem eh, būs pieejama veselīgāka pārtika, lauksaimnieki varēs izmantot plašāku mēslojumu klāstu, mēslojums būs drošāks, būs iespēja izmantot bioloģisko mēslojumu, kas varēs brīvi tikt tirgots iekšējā tirgū, Un tāpat būs iespēja arī pārstrādāt dažādus materiālus, lai ražotu mēslojumu. Un nozarei būs pieejami, pieejams vairāk izaivielu avotu, tādējādi konkurence būs godīgāka un tiks mazinātas monopola iespējas, vienlaicīgi nosargājot darba vietas. Dalībvalstīm vēl ir vien būs iespēja nāklājā ar nacionālajiem standartiem mēslojumam un tā produktu tirzniecībai. Vēl ar vienu būs iespēja piemērot savstarpējās atzīšanas principu mēslojumu produktiem. Es domāju, ka vajadzētu domāt arī par dažādām iniciatīvām, lai veicinātu novatorisku mēslojumu, kas nesatur kadmiju Esmu tiešām apmierināts ar eh, regulas gala versiju un vēlreiz paldies visiem. Zik, Gardinel Elizabetet szólaltam a környezetvédelmi, közegészségügyi és élet. Nākamais runātājs NV komitejas vārtā Gardīni kundze. Viena minūte. Sī, sí, grazie, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu paust eh, savu apmierinājumu, jo esam eh, strādājuši, prasījuši, mm, mm, izmantojuši visu nepieciešamo laiku, esam nonākuši pie labu rezultātu, un es domāju, ka šis ir labs piemērs tam, kā ar pacietību var nonākt pie laba rezultāta. Uh, jo esam veikuši kolosālu darbu, esam atvēruši vienoto tirgu tik daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas bija sākotnēji izslēgti no šī vienotā tirgus, organiskie, organo, minerāli uzņēmumi un tā tālāk. Un, esam to izdarījuši ar lielu uzmanību pret vīdi un nosakot, atbalstot limitus, ir īpaši kadmijam, kas nebija viegli. Un jāsaka, ka agrāk nebija Eh, šie limiti. Un eh, esam eh, nonākuši pie saviem limitiem, tāpēc paldies kolēģiem par atbalstu. Un domāju, ka esam tiešām veikuši kolosālu darbu un gribu īpaši novērtēt, ka iegūs mazie vidēji uzņēmumi, īpaši arī Itālijā, kuri uh, varēs tālāk strādāt šīs uh, aprits ekonomikas virzienā. Paldies! Paldies! Uh, Gardīnī kundze un nākamais runātājs ir uh, Huitemas uh, kungs. Paldies, priekšsādātāji, uh, komisāri, Mm, kolēģi. Pateicos kolēģiem, kas ir strādājuši ļoti smagi pie šī likumdošanas akta. Tas dos iespēju lauksaimniekiem izmantot vairāk organisku mēslojumu un ne tikai mākslīgi mēslojumu, jo līdz šim lauksaimniekiem nav bijusi iespēja izmantot pašās savās saimniecībās gūto uh, mēslojumu, un viņiem ir nācies eh, ievest vairāk neorganiska mēslojuma, kas eh, nav bijis labi videi, un tas principā ir pagriezis visu pasauli ar kājām gaisā, un tas ir ārkārtīgi nevēlami, tam ir ļoti slikta ietekme uz vīdi, un eh, mākslīgais mēslojums, tā ražošanas metodas ģenerē daudz CO2. Un tas noteikti ir eh, ļoti slikti eh, videi, un tādējādi tiek radīts arī daudz eh, siltumnīcas efekta gāzu. Tas ir arī toksiski augsnei. Mums augsne ir nepieciešama tīra, ir nepieciešams tīrs ūdens Uh, lai nodrošinātu lielāko bioloģisko daudzveidību, un mums ir jāraukās, lai uh, mēslojums būtu bagāts ar barības vielām. Tā kā mēs, mums jāmeklē risinājums, kas um, būtu uh, labvēlīgs visām pusēm. Paldies! Un tagad dodu vārdu Timerman kungam lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji! Es jau dzirdēju, ka Hautamāka kungs teica, ka viņš ir strādājis smagi, Gardīnī kungs teica, ka viņi ir bijusi konsekventa, bet rezultāts mums ir izcils rezultāts, lai uzlabotu regulējumu mēslojumu jomā. Vēlos pateikties eh, referentiem Tukānu kungam, Aldīnī, eh, Haitumā kundzei un arī visiem ēnu referentiem par ieguldījumu šajā eh, likumdošanā. Tas noteikti veicinās aprites ekonomikas principu ieviešanu attiecībā uz lauksaimnieciskās ražošanas mēslojumu. Patreizējā likumdošana attiecās tikai uz eh, minerālu mēsliem. Jaunā likumdošana paredz jaunu regulējumu, vienkāršojot eh, esošo tiesisko regulējumu organiskajam mēslojumam, un šis jaunais regulējums būs milzīgs solis uz priekšu, lai um, veicinātu vienoto tirgu, lai ieviestu uh, organiskos um, blakus produktus un tām līdzīgi. Protams, tas viss ir jādara tā, lai tas būtu droši videi, uh, cilvēku veselībai un mm, katrā ziņā jāraugās arī, kā tas ietekmēs MVU. Uh, Uh, bioloģiskais mēslojums veido pusi no uh, mēslojuma tirga Eiropas Savienībā, un tiem ir liels pro, uh, potenciāls padarīt Eiropas Savienības likumdošanu ilgtspēju, es atvainojos lauksaimniecību, ilgtspējīgāku un ar jūsu balsojumu šodien e, jūs e, ļausiet e, ienākt vienotajā tirgu šāda veida mēslojumam un tā produktiem, vienlaikus aizsargājot sabiedrības veselību un vidi. Likumdošana paredz arī noteikts robežu līmeņus dzīvesudrabam, arsēnam, niķelim un tā tālāk. Četrus gadus pēc kopējās lauksaimniecības politikas jauno principu ieviešanas mēs eh, vērtēsim, eh, kāds ir rezultāts. Un es domāju, ka šī eh, likumdošana ļaus radīt situāciju, kas būs labvēlīga mm, gan lauksaimniekiem, gan ražotājiem. Un būs lielāka mēslojuma produktu izvēle, un katrā ziņā Tādējādi mēs varēsim pasargāt arī augsni no uh, toksiskiem piesārņotājiem, un, protams, ieguvēji būs arī Eiropas Savienības uh, pilsoņi, uh, jo uh, piesārņojuma risks būtiski samazināsies. Es uh, esmu priecīgs par to, ka Eiropas parlaments piešķir lielu nozīmi drošu kritēriju noteikšanai uh, attiecībā uz uh, mēslojumu un uh, mēslojumu produktiem, un tā ir arī daļa no rīcības plāna, kas dod ieguldījumu ap aprits ekonomikas principu ieviešanai lauksaimnieciskajā ražošanā. Paralēli tam komisija strādā pie tā, lai nodrošinātu integrētu un ilgtspējīgu barības vielu pārvaldīšanu, samazinot neefektīgumu un nodrošinot labāku aizsardzību videi un cilvēkiem. Lauksaimniecības Nozarē ir svarīgi arī izmantot eh, jaunākos zinātnes sasniegumus, eh, kas ļauj izmantot um, ehm, vircu un um, bioloģisko eh, mēslojumu, kā arī atkārtot uh, pārstrādātu izēvielu mēslojumu, samazinot risku. Un šis darbs turpinās, un mēs gaidām, ka 19, 2019. gada beigās tiks uh, publiskots uh, šī pētījuma mm, pirmais ziņojums. Katrā ziņā uh, šī likumdošana neietekmēs spēkā esošās regulas uh, piemērošanu, bet uh, tas būs tāds papildus solis, lai uh, veicinātu aprits ekonomiku, kas ir vidē draudzīga. Vēlos vēlreiz apstiprināt to, ka mēs atbalstam uh, rasto kompromisu un uh, mēs paļaujamies e, uz jums, ka jūs spērsiet uh, soli uz priekšu, lai nodrošinātu, ka e, mēslojums un mēslojuma produkti ir drošāk cilvēkiem un videi, un tas ir vēl viens solis uz priekšu, uh, veidojot ilgtspējīgu Eiropas uh, nākotni, kas ir ļoti svarīgi. Paldies! Thank you, Mr. Vice President. Paldies, vicepriekšsēdētāji. Es neredzu uh, Valensas kungu zālē. Uh, Tādēļ eh, tagad došu vārdu Bogoviču kungam Tautas partijas grupas vārdā. Paldies! Eh, es esmu ļoti gandarīts eh, pēc trīs darba gadiem un ļoti sarežģītiem trilogiem esam noslēguši šo procesu. Līdz šim ir bijuši noteikumi minerāli izcelsmes mēslošanas līdzekļiem. Uh, Tagad uh, būs jauni noteikumi, uh, kas regulēs organisko mēslošanas līdzekļu izmantošanu. Mūsu mērķis ir uh, saglabāt uh, svarīgās uh, sastāvdaļas no organiskiem uh, mēslošanas līdzekļiem. Komposts līdz šim bija skatīts kā uh, kaut kas, uh, kas ir uh, jāpārstrādā, nevis uh, tika izmantots kā uh, mēslošanas līdzeklis. Mums ir nepieciešams eh, šis regulējums un šī regula, jo šādā veidā mēs eh, veicinām labāku vides eh, jautājumu risināšanu. Mēs esam raduši arī kompromisu attiecībā uz kadmijas saturu. Tas ir ļoti ambiciozs visas pasaules risinājuma līmenī. Mēs esam raduši arī labus risinājumus MVU, jo līdz šim viņi nav varējuši piedalīties šajā tirgus daļā, balstoties uz esošo regulu. Šo, šī joma tiks labi sakārtot. Mēs esam spēruši soli uz priekšu, veicinājuši aprits ekonomiku gan ekonomikai, gan lauksaimniecībai. Paldies! Paldies, un nākamais runātājs būs Tarabēlas kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisijas vicepriekšsēdētāja kungs. Um, mēslošanas um, līdzekļi ir ļoti nozīmīgi, taču tie var um, būt arī kaitīgi, ja tiek, izmantoti kait, ja tiek izmantotas kaitīgas vielas. Ļoti nozīmīgi ilgspējīgai lauksaimniecībai, vidas aizsardzībai un pārtiks drošībai ir uh, šī regula. Uh, Šī regula ir aprits ekonomikas kontekstā sastādīta, jo šādā veidā neorganiskie klasiskie mēslošanas līdzekļi un organiskie mēslošanas līdzekļi tiek pakļauti vienotam regulējumam. Mūsu mērķis ir vides aizsardzība un garantija, ka mūsu lauksaimnieki varēs eh, iepirkt augstas kvalitātes mēslošanas līdzekļus visā Eiropā. Šī regula eh, veicina inovatīvu produktu radošanu, kas atļaus lauksaimniekiem eh, veiksmīgu pāreju uz aprits ekonomiku. Sasniegtie rezultāti it īpaši attiecībā uz kadmiju uh, trilogā ir mazāk ambiciozi nekā mēs šeit plenārsēdē pieņēmām. Padomē bija minoritīvā blokāda, līdz ar to mēs nevarējām 40 līdz 20 mg normas ieviest uz kilogramu. Daži no elementiem, kas ir pieņemti, nozīmē progresu arī kadmija ziņā etiķējam, tāpat arī pārbaudas, atkārtotas pārbaudas iespējas četras gadus pēc ieviešanas nacionālā izņēmuma piemērojums tajās dalību valstīs, kur ir zemāks kadmija normas ieviests, arī ir saglabāts. Un es gribētu teikt paldies kolēģim Turkāno kungam, lai arī sadarbība dažkārt nebija gluži vienkārši. Gartīnī kundze, Tomā kungs un pārējiem gribu arī teikt paldies, jo sadarbība bija ar viņiem ļoti intensīva un veiksmīga. Paldies! Paldies! Un nākamais runātājs Hokkoms EKR vārdā. Viena minūte. Mikro. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vispirms, ja runājam par eh, kadmija um, robežvērtībām, tad eh, jāsaka, ka, piemēram, Polijā svarīgāk ir um, citi piemēsījumi, piemēram, slāpeklis, bet Jāsaka, ka 25 miljārdi eiro ir kopējais eh, mēslojuma nozares eh, šis eh, ieguldījums kopējā ekonomikā. Un, ja runājam par šo pārskatas klauzulu, tad svarīgs ir kompromiss, kas patreiz ir panākts, tālāk mēs iet nedrīkstam, jo jāsaka, ka zinātniskie pierādījumi liecina par to, ka, piemēram, fosforu mm, robežu līmeņu ievērošana ir ļoti dārga, un uh, lauksaimniekiem tas radīs uh, papildus izmaksas, un ņemot mm, vērā uh, kadmija robežvērtības um, augsnē, tās ir ļoti zemas, un tādēļ, ja mēs sajaucam organisko mēslojumu ar neorganisko mēslojumu, tad tas ir ļoti riskants risinājums. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā tas, kā kadmijs var ietekmēt cilvēku veselību, tādēļ mēs atbalstam šīs noteiktās robežvērtības un mēs balsojam par panākto kompromisu. Paldies, tagad dodu vārdu Katainenes kundzei lūdzu no Alda grupas. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos eh, pateikties sarunu vedējiem un es arī atbalstīšu šo likumdošanu jo tā eh, ļaus um, tirgu ienākt plašākam produktu klāstam un tiks eh, nodrošināta arī ilgtspējīga šo produktu izmantošana, labāk aizsargājot gan cilvēku veselību, gan dzīvniekus, gan arī augsni un ūdeni. Tā ir eh, svarīga aprites ekonomikas sastāvdaļa, un šis jaunais regulējums pieļaus to, ka tirgu nonāks mm, Mm, tādas eh, barības eh, vielas, augu barības vielas, kas ir svarīgas, eh, piemēram, Baltijas valstīm. Somija ir izvēlējusies striktāk normu noteikšanu attiecībā uz kadmiju, ņemot vērā augsnes piesārņojumu, un es gribu, lai visas dalībvalsts to respektētu. Paldies, ka tā Ainēns kundzei tagad dod ar Hauslinkungam. Jā, <clears throat> liebe kolēģi. Jā, darbie kolēģi un kolēģis, nu man drusciņi jāsarauktina jūs kompromisu, mēs akceptējām, bet neesam īsti lepni par to. Jā, nu tagad ir kadmija robeža vērtības noteikti 60 mg, taču nu sāksim ar to, kāds bija sākums. Mēs gribējām 40 un tad 20 mg. Padomu bloķēja situāciju arī a, masīvo ekonomisko interešu dēļ, tādēļ kompromiss, kas ir sasniegts, ir vājš, un 60 mg kā robežvērtīgi tagad ir noteiktas. Nu, ar to mums jāapmierinās, jo no vienas puses tas, kas a, kā mēslojums nonāk, a, augsnē, pēc tam kaut kad nonāks pārtiks produktos. Nu, nesam īsti apmierināti, tādēļ pēc pāris gadiem jāpārskata situācija un jānosprauž ambiciozāk mērķi. Taču piekrītam, jo, sakam, 30 gadus diskutējam par to un beidzot tagad ir rezultāts, kas ir sasniegts. Un tas ir kaut kas, un ir arī robežvērtība. Taču ir jābūt skaidrībā par to, ka padomas bloķējošā nostāja bija nebiju īsti veiksmīga, un uh, mēs neesam ambiciozāk virzījušies uz priekšu tieši padomas nostājas dēļ. IMCO un ENVI arī nevienmēr uh, bija vienkārši sadarbojoties. Trīs gadi bija nepieciešama, lai sāktu diskusijas, tagad varam tās noslēgt. Taču vēlreiz teikšu, tas ir tikai sākums jo galu galā mums tiešām jāatgriežas pie 20 mg robeža eh, vērtības, nedrīkstam palikt pie 60 mg robeža vērtības. Liels paldies! Nākamais runātājs eh, būs Eka kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsētājs, kā dze. Pieprasījums pēc uh, veselīgiem pārtiks produktiem no ekoloģiskiem lauksaimniecības uzņēmiem aizvien pieaug. Tas ir tādēļ, ka cilvēkiem ir bail uh, saindēties ar uh, saindētiem pārtiks produktiem, kadmium, kadmijas pārtiks produktos var um, novest pie smagas saindēšanās līdz pat uh, nonāvēšanai. Un robežvērtības ir augstāks nekā cilvēka ķermenis var panest. Tas ir jāzina. Viss, kas ir virs 20 mg uz kilogramu, veselības apsvērumu dēļ ir jānoraida. EFSAS ieteikums uh, fosfātu uh, mēslojuma uh, izkaisīšanu. Uh, kā kadmija avotu, arī nedrīkst uh, būt uh, ignorēta. Noteikti uh, interešu loki šeit uh, parlamentā ir sekojuši rūpniecības lobby ieteikumiem. Mēs esam palaiduši garām uh, iespēju aizsargāt labāk mūsu augsni un aizsargāt mūsu uh, patērētājus, tādēļ neesmu apmierināts ar šo ziņojumu. Paldies! Paldies. Nākamā runātāja Trošinskī kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. 50% ražotāju aizvien vēl nav pieejas mūsu iekšējiem tirgum. Šis konkurences izkropļojums jāpārtrauc, un tas arī ir iespēja kopums lauksaimniecīgai. Organiskie mēslojumi tiem ir jārada vienāds konkurences apstākļi ar minerāli E, mēslojumiem. Mēs esam pārvarējuši daudzus problēmu jautājumus un arī ģeopolitiskos interešu jautājumus. Esam parādījuši pragmatisku pieju ir bijis grūti noteikt eh, saprātīgus eh, termiņus un atbilstības noteikumus. Starp institūciju darba rezultātā ir eh, sasniegta vienošanās, to ātri jāpabeidz, un mēslošanas līdzekļu jomā domāju, ka Francijas ražotājiem un izmantotājiem vienošanās nāks par labu. Paldies! Képviselő asszony, lenne önnek egy kék kártya, hogy help. Paldies, uh, eh, Trašķīskas kundze, jums tiek uzdots zilās kartītes jautājums no Agņū kunga, vai jūs to akceptēsiet? Lūdzu, Agņū kungs. Yes. Would my colleague agree? Eh, ja runājam par kadmiju, tad, eh, ja eh, tas ir klātesošs augsnē dabiski, tad tas ir drošs, bet ja tas tiek uh, izgūts, tad tas kļūst par uh, toksisku uh, elementu, ko nav viegli pēc tām apglabāt. Paldies! Oui, merci, cher collègue. Euh, Jā, paldies, dārgais kolēģi. Jums ir taisnība. Tad, kad Eiropas Savienība sāk risināt ko jautājumu, tad tas viss kļūst indīgs. Nu, bet tieši šajā gadījumā, kā daudzās citās a, lietās, a, patiesi visas sekas šai likumdošanai vēl nav izvērtētas, un mēs ceram, ka galu galā viss tiks atrisināts. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs Rosātī kungs. Jāsaka, ka šī uh, regulējuma mēģis ir atvērt Eiropas Savienības tirgu jauniem produktiem, kā organiskajam mēslojumam un neorganiskajam mēslojumam. Un uh, es esmu apmierināts, ka mēs atteicāmies uh, no pārāk zemiem kadmija robežu līmeņiem, padarot šo likumdošanu realistisku. Un mums ir svarīgi, lai šis jaunais regulējums ļautu um, lauksaimniskā mēslojuma ražotājiem būt konkurēt konkurētspējīgiem, uh, kā arī, uh, lai uh, nāktu par labu lauksaimniekiem. Vēlos pateikties Turkan kungam par um, apsvērumiem, kas tika ņemt vērā, lai um, būtiski nesa, nesadārdzinātu lauksniskās produkcijas ražošanu. Tāpat ir jādomā par noteiktajiem smago metālu um, piesārņojumu un līmeņiem, bet mums ir jādomā par to, kā tas ietekmēs ražošanas izmaksas. Pievērš jūsu uzmanību tam, ka nav īsti skaidrs, uh, Eh, attiecībā uz eh, organiskā eh, mēslojuma izmantošanas tālāk radīto piesārņojumu un blakusvielām. Un Tas, e, ja, ja, ja šis mēslojums ir e, būtiski jāsamazina, tad attiecīgi tas varētu paaugstināt e, lauksneskas rašanas izmaksas. Ja runājam par šo regulējumu Eiropas Savienības mērogā, tas nodrošinās, protams, veselības aizsardzību un arī vidas aizsardzību, bet mums ir jādomā arī par organiskām, neorganiskām mēslojuma ražošanas nozares ilgtspēju. Paldies tālāk sociāldemokrāta un grupas vārdā. Agilēra Garcia, lūdzu. Buenas tardes, Jana. Sveicināti. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es arī vēlētos piedalīties šajās debatēs, komentējot regulējumu, kas sastāda daļu no aprits ekonomikas priekšlikumiem un ietekmēs dzīvi eh, krietni ilgu laiku turpmāk. Es gribētu teikt, ka e, šis mēslojums ir izšķiroši svarīgs lauksaimniecībai. Taču to neatbilstoši lietojot, mēs varam radīt negatīvu ietekmi uz vīdi un cilvēku veselību. Daudzi ir apsveikuši to, ka organiskais mēslojums ir iekļauts e, tvērumā. Jā, tas ir svarīgi un tas ir labi. Uh, Bet runājot par organisko mēslojumu, mums ir jāturpina strādāt pie inovācijām un jāuzlabo organiskā mēslojuma efektivitāti. Un ir arī svarīgi uh, ievērot arī nitrātu direktīvas prasības. Tas attiecas arī uz organisko mēslojumu, jebkurā tā formā. Es atbalstu vienošanos par kadmijas. Domāju, ka risinājums ir uh, līdzsvarots. No 60 mg tas eh, galu galā eh, nav vienas partijas izgudrojums, un eh, tas rezultāts, ko esam panākuši, ir labs rezultāts. Lielas paldies, Dekastro kungs, uz vienu minūti. Priekšsēdētāji. Komisārkungs kolēģi. Kvalitatīvi mēslošanas līdzekļi vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi un būs svarīgi, lai veidotu eh, produktīvātu lauksaimniecības modeli, un eh, šiem produktiem ir arī jānodrošina nākotnes izaicinājumi, kas ir saistīti ar pieeju eh, pārtikai Uh, ar mazāku piesārņojumu un mazāk izmantojot importētus uh, produktus. Vēlos pateikties referentiem par darbu pie šīs jomas. Uh, Eh, tiešām ir noteikti ļoti ambiciozi mērķi attiecībā uz piesārņotāju ierobežošanu, un viņi ir ņēmuši vērā arī zinātnieku ieteikumus. Tas viss nāks par labu gan lauksaimniekiem, gan Eiropas pilsoņiem kopumā. Sarunu noslēgumā var teikt, ka Eiropas Savienība ir līdera globālā līmenī, un mēs veidojam apstākļus, lai varētu e, izplatīt efektīvus, jaunus, inovatīvus produktus, e, saglabājot aprits ekonomikas modeli. Paldies, un tagad ir brīvā mikrofona procedūras laiks. Pirī kundze un Šaidraus kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es gribētu teikt, ka mēs um, esam zaudējuši iespēju šī situācijā. Uh, piemēram, eh, attiecībā uz minerālu mēslojumu un eh, neizmantojam visas iespējas, ko var eh, radīt ar pārstrādātiem kūtsmēslu produktiem. Jo kādas ir garantijas, ka deleģētie akti spēs atrisināt šīs te problēmas un šie te minerāli saturošie produkti netiks atzīti par zaļiem mēslošanas līdzekļiem? Es gribētu aicināt arī ministrus padomē vēršos, vērsties gan pie Nīderlandes, gan Vācijas, gan Flandrijas ministriem, lai vajadzētu uh, izslēgt noteikti minerālu mēslojumu klāstu no direktīvas tvērumu. Nesam mieru par tā strādāt arī nākotnē. Paldies! Un tagad došu vārdu Šoidrovs kundzei. Lūdzu, jums vienu minūti. Liels paldies eh, referentiem par eh, panākto kompromisu. Eh, šķiet, ka tas būs pieņemams gan lauksaimniekiem, gan tiem, kurus interesē nekaitīga pārtika. Um, Protams, ka normas, kas tiek noteiktas, ir labākas nekā tās ir bijušas līdz šim. Ir labi, ka ir noteikts robežvērtības kadmijam. Tas uh, nāks par labu uh, augsnē cilvēku veselībai. Uh, Mēs runājam par uh, pazemes ūdeņu piesārņojumu ar uh, ķimikālijām, kas nāk no uh, mēslošanas līdzekļiem. Ar šo uh, tiesību aktu mēs uzlabosim uh, situāciju un radīsim tai risinājums, jo vairāk nevajadzēs arī reģistrēt katru produktu uh, saskaņā ar dažādiem tiesību aktiem. Līdz ar to, mūsuprāt, šis ir ļoti līdzsvarots tiesību akts un paldies par to! Jā, liels paldies. Un tagad komisijas vārdā dod vārdu atkal Tīmerman kungam lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, man viens konkrēts jautājums. Uh, Šarī Pireks kundzei, es atbildu tieši, pētījums ziņojums būs gatavs līdz šī gada beigām, nu nav jau daudz laika atlicis, pirms jūs jau zināsiet atbildi. Uh, Un ņemot vērā to, cik pētījums ir apjomīgs, mums ir pietiekošas garantijas, ka mēs varēsim ka mēs pieņemam, ka viss attīstīsies tā, kā jūs teicāt. Tā kā turpiniet vērot situāciju, un tad, kad pētījums būs gatavs, no turienes arī varat sākt. Es gribētu teikt, ka eh, tas eh, ir labi lauksaimnieki, tas, lauksaimniekiem, tas ir labi MVU, tas ir labi vidēji Un eh, gal galā šis tiesība akts nāk par labu arī mūsu veselībai, tā kā šis ir solis uz prieku. Turpināšu sekot notikuma attīstībai, lai mēs varētu turpināt spērt tālākos soļus nākotnē, bet pašlaik esam uzņēmuši pareizo virzienu. Paldies! Liels paldies, eh, viceprezidenta kungs, par jūsu darbu un par jūsu komandas darbu Un e, šīs te debates beigs e, referents Turkāno kungs. Priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par uh, viņu komentāriem šodien. Un um, vēlētos īpaši pateikties uh, Tarabels kungām, Ivaševišs kungam, Tašīns kungam, Kalas kundzei, Mastalks kungam un visbeidzot arī uh, Gārtīni kundzei, jo mēs visi esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies strādājot pie šī tiesību akta ziņojuma. Un es varu sacīt, ka starp uh, iestāžu sarunas bija ļoti līdzsvarotas un labas, tā kā aicinu balsot par šo ziņojumu. Liels paldies, cienījamais kolēģi, un apsveicu jūs vēlreiz ar padarīto, un līdz ar to esam beiguši izskatīt šo darba kārtības punktu, un tagad sekos balsošanas laiks. al regolamento. Prego, kolēģa. Dārgie kolēģi, lūdzu, vai tas ir reglamenta jautājums? Jā, bija ķēlis nīs protestní uh, eh, nāmi. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu izteikt iebildumu balstoties uz 182. reglamenta pāntu. Uh, eh, tas ir reglamenta jautājums un vēlos eh, runāt par uh, balsošanas rezultātu saistībā ar autortiesību ziņojumu, jo balsošanas laikā nobalsoja tātad 312 pār, bet tad, kad mēs paskatījāmies, tad 13 deputāti mainīja savu balsojumu un viņi gribēja balsot par Eh, konkrētu grozījumu atsevišķajā balsojumā. Un es gribētu vaicāt eh, parlamenta priekšsēdētājiem, vai mēs varētu nobalsot par šo konkrēto grozījumu rīt, jo mm, balsojums bija ļoti intensīvs un, un daudz cilvēku nevarēja nobalsot tā, kā viņi bija iecerējuši. Paldies, paldies par šo piezīmi, taču man, diemžēl, jums ir jāsaka, ka reglamentā ne, ir rakstīts, ka balsojuma labojums kopumā nebūs iespējams, ir iespējams veikt labojumus. Tās tie, tie tiek uh, reģistrēti un uh, publicēti, taču uh, Noslēdzošais balsojums vairs nevar tikt mainīts. Tas ir rakstīts uh, reglamentā. Jūsu vēlmi nodošu parlamenta priekšsēdētājiem, taču uh, teikšu jums uzreiz tagad, ka reglaments šajā punktā ir pavisam skaidrs. Ja vairs nav reglamenta pieprasījumu, tad tūlīt pat sāksim balsošanu atbilstošu mūsu darba kārtībai. Keis Vinborns uh, ziņojums. Vēl kāds par reglamentu vēlas ko teikt? Nē, liekas, ka nē. Tā tad vēlreiz. Vinter Svinborn ziņojums centrālo darījumu partneru atvesļošanas un noregulējumu uh, režīms. Svinborns kundz, lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President, and I'll be very... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Ēnu referenti un es pati un līdzreferenti. referenti šodien eh, ir atnesuši atpakaļ šo dokumentu galīgajam balsojumam. Uh, jo starpiestāžu sarunas, kas bija paredzēts jau pirms gada, vispār nav vēl sākušās. Žēl, ka padome šo tehnisko failu neuzskatīja par prioritāti, jo tas ir svarīgs Eiropas finanšu tirgu nākotnes stabilitātei. Šī regula tika izveidota tā, lai novērstu uh, riska koncentrāciju un nodrošinātu attiecīgo drošību ekstrēmāko scenāriju gadījumā, uh, lai